36. trūkst. Vēl viena balsotāja trūkst. Beidzam balsot. 35. Tātad visi nobalsojuši. 33 pār, 2 pret, neviens neaturējās. Aldes kundze, no nu, Aldes grupas, vai jums ir karte? Ļoti labi, ļoti labi. Tā, tad referents ir, ziņojums ir pieņems, apsveicam mūsu referentu. Tagad pārējiem pieejam balsojumu par to pašu projektu, tikai šoreiz par Lombardiju. Referents ir Salvadors Garīga. Mums te ir septiņi mūsu kolēģi Dardēna grozījumi, vai par tiem varam balsot visu kopā? Par visiem kopā, nē? Ak tā. Nu labi. Tātad referents ir par visiem šiem grozījumiem. Pirmais grozījums, kas par? Pret viens pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, liberāli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, viens pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Piektais grozījums par, pret, divi pret, pieņemts. Seši par, pret, divi pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, divi pret, atturas, pieņemts. Tātad astotais grozījums ar mutisko grozījumu. Jums ir tas teiks tāds priekšā, kas par pret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atturas pieņemts. Devītais grozījums liberāļa grupa ir autors, referents ir pret, taču tas atkrīt, jo astotais grozījums tika pieņemts. Tātad galīgais balsojums. Elektroniski. Balsosim lūdzu. Visiem ir balsošanas karta, sākam balsot. Buti, buti, buti. Balsojiet, balsojiet. Vēl viens nav balsojis. Vēl viena balsotāja trūkst. Mostieties. Beidzam balsot. 33 par 2 pret, neviens neaturējās pieņemts. Tagad pārējam pie Katrīnes Trautmanas ziņojuma Balsosim par to. Ekonomikas politikas koordinēšana Eiropas pusgads. Trīs referents grozījumi, vai par tiem varam balsot par visiem kopā šoreiz jā. Kas par? Pret? Trīs, četri pret atturas. Pieņemts. Piektais grozījums ar karvaju. Tā paša. Ak, tā es atvainojos, saka priekšstādātājs. Ceturtajam pārliecu. Ceturtais Marijas Garvājo grozījums. Kas par? Referenti ir par. Kas pret? Viens, viens. Atturas pieņemts. Tagad piektais grozījums ar Garvājo konsmutisko grozījumu. Washington should aim at proper. Kas par? Pret? Atturas. Trīs at, bija pret. Pieņemts. Galīgais elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos, tout le monde a voté. Beidzam balsot, visi ir nobalsojuši. Lieliski, 33 pār, 2 pret, 1 atturējās, tas pats vairākums ir pieņēmis. Apsveicam Katrīnu Trautmani. Tagad. Eidera Gardijā Zapala Rubjāla ziņojums. Nosaukums ir ļoti garš. To es nelasīšu, jo tas prasīs vairāk laika nekā pats balsojums. Tātad aicinu jūs balsot par vairākiem groziem kopā par 6, 7, 2 un 5. Mm. To teksts ir tāds pats. Tātad referents un autors ir par. Kas par? Pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ak tā atvainojos. Saka priekšsēdētāji 8, 9, 10, 11. Tas nu gan balsosim elektroniski. Elektroniski. Voti, voti, voti. Balsojiet, balsojiet, balsojiet, balsojiet, balsojiet. 36. Tā, gatavs. Beidzam balsot. 23 par, 13 pret, neviens neaturēs pieņems. Astotais grozījums. Dalītais balsojums, pirmā daļa. Lai svītrotu tekstu for member states whose cohesion policy allocations un tā tālāk. Kas par? Pret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atturas. Nu, tās pašas spēku samērs kā iepriekš. Otrā daļa. No 2011. līdz 2013. Kas par? Pret. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atturas. Pieņemts ar mazliet mm, atšķirīgu balsu vairākumu. Devītais referenta grozījums. Kas par? Pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atturas. Viņš bija par. Jūs esat par vai pret jautā priekšsēdē? Ak tā, saprot, labi un Elga arī bija par. Tātad vēlreiz lūdzu. Tātad kurš par? Runa par devīto grozījumu. Kas par? Abi. Pret. Abi. Atturs, tad vairākums ir par. Tagad pirmais referenta grozījums. Kas par? Pret. Runa par nosaukumu liberāļi un Hartonga kungs atturas atturas, labi, vairākums par. Tad apsvērumos. Trešais referenta grozījums, kas par? Pret. Liberāļi. Un, jā, jūs atturs pieņemts. Desmitais. Goe grozījums. Tas saskana ar trešo grozījumu. Referents ir par. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Ceturtais referenta grozījums, kas par pret. Viens pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais goja grupas grozījums, tāpat kā iepriekš, tas saskan ar ceturto grozījumu. Kas par? Referents ir par Aiders un sociālisti. Un goja, kas pret? Vairākums atturas, noraidīts. Sastais referenta grozījums. Ak tā, jūs nevēlaties, lai par to tiktu balsots. Labi. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Vot fināli. 36. 36, 37. Nu, tas vienkārši te jau pār malām plūst. Kāds nu pat ir ielicis savu balsošanas karti, bet tūlīt pat viņš viņu izvelk ārā. Nu, vajadzētu zināt. <laughs> Labi, beidzam balsot. 3, bet, 26 eh, par 8 pret 2 atturējās pieņemts. Pēdējais balsojums par eh, Jutas Haugas ziņojumu, grozījuma izdarīšana regulā numuru 912 šķērsvīt 2010, ar ko izveido Eiropas globālās navigācijas satelītas sistēmas aģentūra. GNSS aģentūru. Balsojam par visiem grozījumiem kopā. Vai viss tam piekrīt? Labi, balsosim par grozījumiem kopā. Tātad vienu, vienīgo reizi balsosim par vairākiem grozījumiem kopā, un tad galīgais balsojums. Labi, elektroniski. Tātad balsojam elektroniski par Jutas Haugas grozījumiem. Juta vai nu visu vai neko, vai ne? Nerā. Voilà, tout le monde a voté. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 35 par 1, 1 pret, 1 te ļaunais ir, ir atrodams, un neviens neaturējās. Oui, mais il sauve le caractère taču viņš glābj mūsu institūcijas plurālistisko rakstot citādi, izklausītos pēc eh, staļinisma metodēm. Les, les votes de rapport. Tātad balsošana ir beigusies. Mums vēl ir palicis skatīt dažus pārvietojums. Trešā iedaļa 2013. gada budžetā Eiropas Tautas partija man paziņojas, ka neviens nevar aizstāt Giovanni Laviju. Un līdz ar to es kā komitejas priekšsēdētājs jums stāstīšu par mūsu referentu priekšlikumiem, ja jūs man dosiet piezīmes. Alors, vous avez la présentation. Tātad, Kobuņūs mūsu apkārtrakstā jums ir prezentācija. Divpadsmit. 14 un 15 patiesībā atbilst budžeta pārvietojumam attiecībā uz globalizācijas pielāgošanās fondu. Tātad es jūs aicinu balsot par to visu, par te visiem grozījumiem kopā. Tātad, kurš par? Pret? Atturas? Paldies! Loģiski. Tās pats balsojums kā nu pat. Tā 12 un 15 ir pieņemts. Runājot par pārvietojumu numur 20. Te ir runa par rezervu, kur mēs bijām iekļāvuši 2013. budžeta projektā, gaidot pietiekošu informāciju. Varbūt tiks atsaukt, tad, ja informācija referentam tiks dota. Tā ir runa par 12 miljonu 750 eh, tūkstošu eiro pārskaitīšanu. Tātad 100 eh, tūkstoši eiro maksājumos. Kas par? Pret? Hartonga kungs atturas pieņemts. Arī par citiem varam balsot. Te arī runa par rezervju atbrīvošanu, jo nav rezervju rezervēm. Tātad saskaņa ar rezervi, uh, referentu rezervu var izmantot, jo komisija, kas tika izveidota, jau tika izpildīta. Tātad par 24 par, pret, atturas pieņemts. Par 25. Kas par? Pret. Hartunga kungs atturs pieņemts. Ļoti labi. Tagad par citām iedaļām Dereks Vogens ir klāt un dod vārdu viņam. Yeah, uh, thank you, Chair. I have uh, two. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir divi pārnesuma prasības, un ar šo priekšlikumu varbūt mēs varam balsot par viņiem abiem kopā. Pirmais ir par revīzijas palātu. Runiet par 145 tūkstošiem eiro. Un eh, ir palikusi vairāk mazliet nauda, jo tiesa ir izīrējusi tiem tam piedarošās telpas, un viņi vēlētos šo naudu pārvē, pārnest uz tādu budžeta posteni, ar kuru palīdzību varētu maksāt par palielināto darba apjomu, kas ir saistīts ar Horvātijas iestāju ES. Otrais pārnesums būtu saistīts ar parlamenta budžetu. Kolēģi noteikti atcerēsies, ka mums ir EMAS atvēlējums 1 miljonu eiro apmērā, un mēs vēlētos, lai šī rezerve tiktu maksāta piecu, pieciem dažādiem projektiem. Pirmais - uzlabot videokonferences eh, aparatūru, un eh, ilglaicīgi tas mums noteikti ļautu iekonomēt naudu. Otrais ir uzlabot, um, uzlabot kantīņu un eh, kopgaldu pakalpojumu daudzveidību. Trešais ir ekoloģiskā, ekoloģiskāka atkrituma pārstrāde, lai vairāk būtu atkrituma tvertņu. Ceturtais ir elektriskie transporta līdzekļi. Un piektais - iepirkt konservatīvos un elektriskos divriteņus, kurus varētu izmantot gan deputāti, gan arī ierēģi. Šie ir pieci projekti, kuriem varētu atvēlēt vienu miljonu eiro pārnesumu, un es vēlētos, lai kolēģi atbalsta šo ideju. Bien, merci. Ļoti labi, priekšstādātais, paldies, dārgais kolēģi. Tā tad elektriskie riteņi eh, deputātiem un parastie riteņi personālam, vai ne? Hartonga kungs. Dank u voorzitter. Ik wilde graag een heel klein punt maken van de korte. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos šeit piezīmēt vienu detaļu attiecībā uz līdzekļu pārnesi saistībā ar revīzijas palātu. Nu, uz 6C13. Man liekas dīvaini, ka 10 tūkstoši eiro ir nepieciešami Eh, respektīvi, ir nepieciešams balsot par desmit tūkstošiem saistībā ar dzērienu servēšanu pie mums šeit. Nu, es nezinu, vai te ir runa tikai par kafijas sarku, arī tāda enerģiskāka dzēriena. Referenta kungs, lūdzu. A, um, a small... Patiesībā šis ir neliels pārnesums summas apmērs, un mēs runājam par desmit tūkstošiem eiro. Uh, Tajā ietilpst vesela virkne prasību, piemēram, kopējumās mašīnas un citi. Pie tam eksistē arī priekšlikums, ka vajadzētu palielināt finansējumu dažādiem atspirdzinošajiem dzērieniem. Iespējams, ka tas ir saistīts ar karsto vasaru, kur visi esam pārdzīvojuši. Desmit tūkstoši, tas nav daudz. Patiesībā pie mums griežās tikai ar prasību sniegt mūsu atzinumu. Tas ir vairāk tehniskas dabas prasība. Iespējams, ka mēs varam to mm, m, apstiprināt. Ļoti labi. Tātad Hartonge kungam ir taisnība, ir jāuzmanās kā, kā mēs devējam savus pārvietojumu pieprasījumus. Tagad par uh, revīzijas palātas pārvietojumu pieprasījumu, ņemot vērā, mm, kas par pret 123, kas saturs pieņemts. Par parlamentu, par, kas par? <laughs> Riteņi, kas pret? Viens pret, atturas, pieņemts. Mēs esam saņēmuši no eh, parlamenta dienestiem citu pārvietojumu pieprasījumu, taču tikai vienā valodā. Tā ir valoda, kuru tikai es viens pieprotu, un juridiskie noteikumi nav izpildīti, lai mēs varētu par to balsot. Tad balsosim par to nākošreiz. Par ēku politiku Monika, Monika Holmejere Vai jums ir informācija? Nu, Jā, sākumā nu, mums eh, jāpagaida ir vēl informācija un vēlāk jāskata. Très bien. Ļoti labi. Ļoti labi, saka priekšstādātājs. Tātad balsošana beigusies. Alors, je vous propose euh, de... Es jums piedāvāju dot vārdu mūsu juridiskajam konsultantam. Kur viņš ir šis kungs? Aktā, Penerāja kungs. Nāsmu rādis šai lielajai, nāc pieredzis pie šīs lielās telpas, parasti mēs šo telpu izmantojam trialogiem, nevis budžeta komitejas sanāksmēm. Nu, tā tad jūtos mazliet neparasti. Jūs mums nesat labās ziņas, ko jūs mums pastāstīsiet, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs, paldies, ka ļāvāt mums mazliet, ļaujiet mums pastāstīt šo svarīgo lēmumi. Ir vesela virknē budžeta jautājumu, kurus pārāk bieži aizmirst. Pirmais strīds saistībā ar parlamentu attiecās uz budžetu. 79. gadā 92. 93. gadā bija lietas, 96. bija spriedums, tāda bija arī cits spriedums par pozitīvo un negatīvo uh, balansu budžetā un 2014. gadā arī. Nu, katrā ziņā šis spriedums būs svarīgs, jo tas uh, iziet no Lisabonas līguma prasībām. Uh, vai nu ko mainīs, vai arī paliksim pie vecā. Tā tad spriedums būs, es to vienkārši Rezumējuši pirmā prasība Eiropas parlamenta priekšsēdētājs definitīvi ir vienīgā instance, kas var pieņemt budžetu. No kurienes tad nāk eh, šī tiesāšanās atgāst, atgādināšu, ka Luksemburgas līgums 1970. gada aprīlī nosaka to, ka prezidents uh, var eh, noteikt budžetu, bet toreiz tas bija padomas priekšstādātājs, eh, kurš to parakstīja, bet kopš 1995. gada tas ir parlamenta priekšstādātājs. Tātad jāpielāgojas reālais situācijai. Padomi uzskata, ka ir mm, uzskatīja, nu, padomu, kurš vakardīs tā vairs nevar uzskatīt, padomi agrāk uzskatīja, 1996. gada 3. jūlijas sprieduma citēšana. Padoms priekšsēdātājs uzskata, ka budžeta uh, gads ir pabeigts tad, kad uh, viss sarunas beigušas. Un ka visas prasības gan pret institūcijām, gan pret dalībvalstīm ir izpildīts. Eiropas parlamenta priekšsēdātājs uh, Eh, iekļaujas eh, šajā procedūrā eh, pareiziem līdzekļiem, ņemot vērā procedūru, kas notiek starp iestādēm. Un viņš šādi rīkojas nevis kā īpaša iestāde, kura nav paredzēta līgumā, bet kā pilntiesīgs orgāns Eiropas Savienība. Bet kopš tā laika situācijas ir mainījusies. Tātad tagad ir paredzēta budžeta procedūra kā īpaša procedūra. Tad tā kā tā bija likumdošanas procedūra, tad skaidrs, ka tā ir pamatā bija likumdošanas akts. Un tas akts kādam ir jāparaks, nebija skaidrs padoms acīs, ka uh, parakstītājiem jābūt parlamentam, kas noslēdz šo procedūru, un gan padomis, gan uh, komisijas priekšstādēm šis uh, likumdošanas akts jāparaksta, taču 3, 314. panta 10. punkts nosaka, kurš to paraksta, un šai ziņā sabied, Savienības tiesa bija ļoti radikāli noskaņot, lūk, ko viņi saka. Budžeta procedūra nebe, ne, nebeidzas ar kopīgu parlamentu un uh, komisijas pārstāvi parakstīšanu šim aktam, bet to nosaka 1974. gada Eh, lēmums. Un budžets ir pieņemts tad, kad uh, akts ir uh, no visām pusēm pieņemts. Akts, kas balstās uz 203. līguma par Eiropas Savienības darbību pantu, jaunajā līgumā tas ir 214. pants, 314. pants, Tātad e, tur parlaments ir pēdējā instance, kas paraksta. Tātad būtībā vienkārši atkārtojas e, tā argumentācija, kas bija 1986. gada spriedumā. Un tad, mm, ņemot vērā šo spriedumu. Ko tad dara priekšsēdātājs, kad viņš secina, ka budžets tiek pieņemts? Es jums izlasīju 50. un 50, 50 un 51. punktu spriedumā un tagad rakstīšu, lasīšu 668. punktu. Ir panākt vienošanās ar padomi un parlamentu par 2011. 2011. gadu budžetu. Tie apstākļi, ka ka šīm iestādēm bija atšķirīgi viedokļi par šīs vienošanās formalizēšanu. Tomēr nenozīmē, ka 2010. gada budžets e, ir noslēgts un ka procedūra arī ir pabeigta. Tikai Eiropas parlamenta priekšsēdētājs var lūgt uh, procedūras pārskatīšanu. Uh, citam tādas tiesības nav citādi beigas, apmēram citādi beigas. Tā tad tāda ir noteikti procedūra attiecībā uz budžetu. Un tagad ir informācija, kas secinām par budžeta dabu. Tad ko nozīmē budžeta akts? Tātad mums jau 2000, 1986. Eh, gadā un arī bija vēlāk spriedumi, bet, no kuriem izniet, ka budžets nav likumdošanas akts, tas ir grāmatvedības akts. Vienīgais likumdošanas akts šai procedūrai priekšsēdētāja pieņemtais akts. Var vēl par to domāt, ko tas īsti nozīmē, taču es jums varu vienkārši pastāstīt, kāda ir tiesas tēze. 314. pants pārāds īpašu likumdošanas procedūru, kas pielāgota budžetam Tas ir grāmatvedības dokuments, tas paredz uh, prognozes izdevumiem un ieņēmumiem Eiropas Savienība. Šis uh, dokuments ir pielikums pēc tam, kad saskaņā ar pāntu, ar līgumu, pamatoties uz 314. Uh, pāntu, budžets uh, tiek galīgi pieņemts. Pat tad, ja akts kas balstās uz 314. pantu, izriet no īpašas procedūras, tas tomēr neapšauba pašu budžeta akta būtību. Taču saskaņā 273. pantu tas akts tomēr ir spēkā. Tātad būtībā ir runa par juridisku aktu, kas tiek pakļauts kontrolē. Es vēlējos jums to pastāstīt, tāpēc, ka laiks rīt uz priekšu. Un ir grūti saprast, pamatoties uz kādiem juridiskiem kritērijiem, mēs uzskatīsim, ka ir būtiski svarīgs šis grāmatvedības dokuments. Es varētu vēl tālāk iet savā konstatējumā. Es nezinu, vai tiesa vēlējās izvērtēt, eh, cik svarīgs būs šis formulējums, bet nu vismaz tā ir lasāms šai spriedumā, un to es jums gribēju uzsvērt jūsu klātbūtnē. Es domāju, ka Mm, Gau galā ir ieviesusies kārtība, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka pārdomi vairs nevēlējās, lai šī procedūra turpinātos. Tātad rezumējot varētu sacīt, ka uzvaras apjoms <laughs> ir izvērtējams uz sakāves apjomu fona. ja tiktu secināts, ka parlamentam autonomi nav tiesības eh, parlamentu priekšstādātājiem parakstīt šo dokumentu. Un tad būtu jāsadarbojas ar šo līdzlikumņēmēju orgānu, tad es domāju, tā ziņas būtu ļoti ļaunas. Kā jau sacīt, šī situācija turpinās jau kopš 1974. gada Izmaiņas, kas izriet no Lisabonas līguma un kas galvenokārt izriet no tā, ka konstitūcija nebija tā sakot pareizi transponēta un līdz ar to ir izveidojušies atšķirīgi viedokļi konceptuālā ziņā. Tātad parastā likumdošanas procedūra bija, pēc tam tad sākās speciālā īpašā likumdošanas procedūra. Un Tad tā procedūra notika eh, ne visai labticīgi, un tad eh, secinājumi no padomas puses bija tādi, kā tie bija, taču mūsu skatījumā pašreizējās ziņas ir ļoti labas. Eiropas parlaments arī pateicis uh, Daniela Gauča, Rikārdo Pasos, jūs zināt, ka viņi tagad ir piebiedrusies komisijai, visi kolēģi darījusi darījuši visu, kas viņu spēkos. Juridiskais dienas ar vienu ir pieturējis pīšies, bet mēs jau 2009. gada sacījām priekšsēdētājiem, ka nav nekāda pamata rīkoties tā, lai padome iesaistītu Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Jo katrā ziņā esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Merci, cher ami. Paldies, dārgais draugs. Turpin priekšstādātais pār. Paldies, dārgais draugs. Es domāju, mums ir pamats priecāties par šo īsteno uzvaru. Tas bija politisko un juridisko cīniņu rezultāts. Parlaments eh, šai cīņām bija jau vairākas desmitgadus, un eh, parlaments jums pateicas, un eh, visam juridiskam dienestam jums ir izdevies rast pareizos argumentus, lai pārliecinātu Eiropas Savienības tiesu ja mēs bijām nonākuši tādā situācijā, kura brīžiem izvērdās par komēdiju, pirms Lisabonas līguma padome ļāva padomes prezidentūrai ļaut parlamentu priekšstādātājiem parakstīt balsojumu beigās pašā, pašā parlamentā, pašā plenārsesijā. Un tas nozīmē, ka uh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāji visapkārt uh, bija budžeta komitejas priekšsēdētājs, budžeta komis, komisārs un viss cits kopīgais bildēs. Un jā, tad arī tur figurē, protams, Eiropanais priekšsēdētājs pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Mēs uh, pārgājām uz vien tādu īpatnēju starposmu, kad budžeta uh, projekts bija atrodams plenāras sesijas priekšsēdētāja tribūnas uh, pakājē, un pēc balsojuma tad uh, priekšsēdētājiem ļoti ātri bija jāsteidzas uh, uz šo, bija jāsteidzas uz šo vietu, un pēc tam Eiropadomas priekšsēdētājiem bija jādara tas pats, un nebija vairs nekādas ģimenes attēlu. Žants Luks Deans man iešukstēja ausī, ka no, no tā brīža, kad padomis, eh, kad tiesa eh, nāk uz klājā ar visnotaļ pārsteidzošu analīzi, taču tiesas lēmums ir suverēns. Un tiek uzskatīts, ka budžets ir vienkārši grāmatvedības dokuments. Mm, tāds vērtīgs novērtējums un ka likumdošanas aktu paraksta priekšsēdētājs. Dod nozīmē likumdošanas akts. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs tāds ir līguma juridiskais traktējums, tātad parlamentam ir spēcīgs arguments, lai sacītu, ka nekas ne no juridiskā, ne no politiskā viedokļa nepamato to, ka pašreizējā ministru padomas prakse proti, ka nacionālajiem parlamentiem tiek nosūtīts komisijas budžeta projekts, un tad piešķir astoņas nedēļas, lai uh, nāktu klajā ar spriedumu par atbilstību līgumam vai subsidiaritātes principam, tā tas atbilst uh, šim otriem pielikumam. Es nezinu, vai jūs vēl gribat sniegt kādu papildu informāciju protokols, pirmais tāpat kā otrais protokols, bet šeit ir runa par pirmo protokolu. Tur bija runa par leģislatīvu, par likumdošanas aktiem. Tagad citā kontekstā, taču tomēr budžeta kontekstā tiks sacīts, ka tas nav likumdošanas akts vai arī juridiskais akts, nu katrā ziņā tas tāds vairs nav. No otras puses nedomāju, ka, ka vajadzētu pārlieku uzsvērt Um, padomas nelāgo praksi, jo 314. pantā ir paredzēts šis līguma ir, šis darbības ierobežojums līdz 1. jūlijam. Taču es domāju, ka manās acīs mums būs grūti padomē uzstiept kaut kādu disciplīnu, jo būtībā padomu dara to, kas te ienāk prātā. Mm, par to nevar sūdzēties, tas vienkārši nelāks parādums. Ja netiek pārkāpti 314. pānta noteikuma attiecībā uz termiņu, tad neko daudz mēs nevaram iesākt. Es nezinu, vai padome ļausies, uh, uh, ļausies mainīt savu pieju ar šo spriedumu, kas nav pat tās prātam. Jā, priekšsēdētājs padomēji, tāpat kā mums ir ļoti skaidri noteikti termiņi, kas noteikti līgumā attiecībā uz budžetu. Runājot par kalendāru, mēs no Lisabonas līguma sākuma katru gadu, stāšanās spēkā, mēs katru gadu pārbaudījām, ka patiesībā tas nav ministru padomis, budžeta ministru padomis ziņā balsot par budžetu ministriem nav sanāksmes augustā, turklāt eh, budžeta ministri jau tā bieži nedodas uz Briselēm, kur nu vēl, uz Briselu, kur nu vēl augustā tā tā, tad līdz šim bija rakstiskā procedūra ar vēstnieku starpniecību. Budžeta projekts patiesībā neizraisa sabiedriskas politiskas debates ministru padoms līmenī. Taču jums ir taisnība, tā nav tik daudz juridiska, cik politiska problēma. Mēs jau pirmajā gadā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā uz to norādījām. Tas, tas ir cīniņš, kur mums vēl līdz šim nav izdevies uh, vinnēt, gūt pārsvaru. Tad mūsu pēc sešiem tas būs jādara. Tātad Eiropas parlamenta priekšstādātājs pāraksta budžetu. Mums, um, deputātiem un budžeta komiteja ir jārūpēs par to, lai viņa parakstītais teksts uh, saturētu to skaitļus, kas ir mūsu skaitļi, nevis tikai padomas piedāvātie. Nu, tās jau tad ir politisko debaču ziņā sarunas. Nu, uh, Bet mēs esam tie, kas tos skaitļus ierakstīs, mums tā būtu jābūt. Labi, dārgie kolēģi, pateicos mūsu juridiskiem konsultantam, apsveicam, vēl ir daži neizskatīti punkti, taču mēs varam iet tiem cauri diezgan ātri. Runājot par daudzgada finanšu schēmu un uh, iestāžu nolīgumu, es nezinu, vai Žanam Lukam te ir kas piebilstams manā skatījumā nav pamata garām debatēm. Mēs sistemātiski ar šo jautājumu nodarbojamies. Kopš iepriekšējās nedēļas plenāras sesijas jauna elementa nav. Jūs noteikti atcerēsieties, mēs esam plenāras sesijā pieņēmuši otro um, provizorisko budžetu projektu, kas ir pirmais, uh, pirmais, pirmā daļa 2013. gada budžetam. Um, un tika pieņemts uz oktobru otro plenāru sesiju atlikt galīgo balsojumu par juridisko daudzgad finanšu schēmas traktējumu proti regulu par daudzgad finanšu schēmu, iestāžu nolīgumu un lēmumu par pašu resursiem. Šai gada mēs esam vienkārši apspriežu dalībnieki jauno kalendāru mēs esam iesnieguši AFKO. AFKO ir atbildīga par starpiestāžu nolīgumu, un tā tad mēs lūdzām atlikt balsojumu. Jau aizvakar biju AFKO, un AFKO gatavo ziņojumu, kurā ir pilnīgi iekļauts mūsu ierosinājums. Tātad mēs eh, plec pie plec strādājam ar AFKO. Tātad šorīt mēs arī diskutējām par maksājumu problēmu saistībā ar 2014. gada budžetu. Ja citu komentāru nav, tad es domāju, pie tā mēs arī varam palikt. Un tad, protams, atgriezīsimies pie situācijas nā, skatīšanas nākošais gad, nākošais nedēļa. Uh, atgādināšu, ka nākošais nedēļa arī tā reize, kad 26. datumā mums ir kobu sanāksmes, aktē, tā tikai pagātnē, saka priekšstādātājs. Un no rīta Tātad, no rīta ir koordinātora sanāksme, tad pēcpusdienas sākumā sanāksme par maksājumiem ar komisiju un padomi, un tad 15.30 būs mūsu komiteja sanāks. Tādu citu komentāru par šo tematu nav. Ļoti labi. Vai jums ir jautājums, Helga? Vai koordinātora sanāksme kad ir gaidāma? 10.30 man saka priekšsādātājs. Nu, precizēsim no 10.30 līdz 12.30. Nu, liela nozīme tam nav, jo būtībā tā ir pēdējā koordinātora sanāksme pirms balsošanas par grozījumiem, par kuriem būs balsošana 2. un 3. oktobrī. Vēl citi jautājumi? Jā, lūdzu, Godmaņkungs. Talking, uh, this, um... Tā kā mēs runājam par šo daudzgadu finanšu schēmu, uh, man ir jāinformē budžeta komitejas locekļi, ka atbildes vēstulē šī sesija sākumā, kāpēc mēs atlikām balsošanu, ka ne, ne tikai budžeta projekts nebija prezentēts, bet arī tika konstatētas atšķirības e, divas regulās - kohēzijas un agrī. Nezinu, kā ir agrī, bet es esmu kohēzija trialogu loceklis, Mums vairāk kā 70 trialogi. Un šodien ir pēdējais. Un nākamais ir nākamā nedēļa. Bet, manuprāt, mēs bijām, mēs esam tādā situācijā, ka nepanāksim kompromisu divos jautājumus ar padomu. Viens ir veikuma rezerve, otra ir makroekonomiskā nosacījuma. Šobrīd padome skaidroja, ka nebūs nekāda kompromisu, un arī parlamentam nesot nekādu kompromisu. Līdz ar to jautājums, kas notiks ar daudzgadu finanšu schēmu, un kā mēs rēģēsim budžeta komitejai, ja mēs joprojām saskarsimies ar situāciju, ka netiks pas, sasniegt vismaz kādā no šīm regulām. Kohēzijas e, trialogā tur cipars paliks tāds pats, kā ir e, vienošanās starp e, komisija un parlamentu, bet vēstulē tas bija minēts, ka viens no šķēršļiem, un es vēlējos jūs informēt, ka mēs netuvojamies kompromisam šajās divos jautājumos, un tad vai mums kaut jāgaida, kad līdz kaut kas notiks eh, kohēzijā, vai pašiem neatkarīgi no tā kaut kas jādara. Paldies. Jā, paldies, dargais kolēģi. Tā tiešām bija liela politiska problēma. Atbilde. Mēs gaidām. Vai mēs gaidīsim? Jā, gaidīsim, saka anglistu priekšstādātājs. Līdz galīgajam, galīgās vienošanās iespēja. Jā, pastāv vēl politiskas problēmas par būtiski svarīgu tēmatu. Jā, tā ir sekundāra tēma, tad labi, bet šis ir būtisks primārs temats. Uh, Giovanni Laviena nav klāt. Es nezinu, vai šeit ir kādi citi agri komitejas locekļi, bet arī agri komitejā ir 3-4 svarīgi punkti. Mēs ceram, ka šis mērķis attiecībā uz termiņu 2. oktobra trešdiena. Šis termiņš tiešām būs svarīgs trialogu dalībniekam, lai viņi panāktu kompromisu. Priekšsēdētājs Šulcs, kurš ļoti labi apzinās, ka pastāv mm, grūtības šai budžeta gadā, sacīja, ka viņš ir gatavs ierosināt priekš, komisijas priekšsēdētājiem Barozo un eh, Lietuvas prezidentūrai sasaukt jaunu augstā līmeņa sanāksmu trio, kurā piedalītos triju institūciju priekšsēdētāji, lai atbloķētu situāciju saskaņā 314. panta procedūru Tas mums arī ļauj līdz šim panākt vienošanas par DFS. Par diviem punktiem, kurus jūs kārāt attiecībā uz kohēzijas fondu. Par makroekonomisko nosacītību, kondicionalitāti, kā jūs sakāt, ir principi, kas ārkārtīgi atšķiras uh, starp mm, padomus un komisiju nostāju un parlamentu nostāju. Man visai tas uztrauc, jo Šis ir viens no tiem tematiem, kur par spīti šietamībai jau, ka tas būtu grūti, tomēr var saskatīt kompromisu. Taču norādīšu, ka uz izcelības rezervi manā rīcībā nonākusi informācija liecina par to, ka atšķirības starp 7% un 5% ietekmē maksājumu saistības un šajā gadījumā padomas puse, taču arī komisijas puse uzskata, ka tas var uh, uh, graut maksājumu griestus. Un te nav nekāda šauba par to, ka mūsu sarunvedējiem ir šīs aspekts uzmanīgi jāizskata, jo te ir skaidrādzams divas dimensijas. Uh, Tad no vienas puses dimensija, cik daudz kohēzijas fondu līdzekļu mēs atliekam uz rezervi, lai būtu laba izcelības pārvaldība, taču kā tas ietekmē maksājumu griestus. Vai ir kaut kāds veids, lai tas nesk nodrošinātu, lai tas neskārtu griestus? Es varu sacīt, ka saskaņā ar to informāciju, ko esmu saņēmis, šis punkts ir mazliet delikātāks nekā tās sarunas par kondicionalitāti, kā varētu likties tie, kas piedalās trialogā. Jūs esat manevra vadītāji, taču šajā gadījumā pretēji optimismam, kuru pat labāk paužu, tomēr situācija neuzlabosies, ja mēs nenonāksim pie kompromisa, kas jūs skatījumā ir pieņemams, pieņemams. Tāda priekšstādātāja konference naklēja priekšlikumu. Mēs gaidām, ka padomu naklēja ar nepieciešamo uh, piekāpšanos. Pirmā institīva tad ir atlikt uz uh, veselu mēnesi, jau uz oktobru otro sesiju, tas jau ir noticis ar galīgo balsojumu, tur tad ir divi priekšnoteikumi, jūs pareizi dariet tos atkārt no tā, tad maksājuma saistības no vienas puses un arī uh, E, politiskās sarunas pamatojoties uz juridisko bāzi, kas jau ir. Tad mēs redzēsim, kā situācija attīstās līdz oktobra otrai plenārs sesijai. Ja mūsu rīcībā nav 309 miljārda eiro vairāk, kurus mēs gaidām, ja vēl ar vienu ir lieli iebildumi uz uh, politisku pamatu, e, ņemot vērā juridisko bāzi, tad, nu, Katrā ziņā esmu pārliecināts par to, ka priekšsēdētājs Šulcs eh, par to vēl runās nākošajās kontaktu grupas sanāksme, un, protams, priekšsēdētāja konferences pārziņā nodošu lēmumu nu, tuvāko divu, trīs nedēļu laikā, ņemot vērā to, kas būs noticis pēdējā trialogā, kurā jūs piedalāties, varēs izveidot ja būs nepieciešams šo triju priekšstādātāju trio. Paldies, citi komentāri nav ļoti labi, tad citi punkti. Alors, il reste à traiter le point. Vēl jāskat 11. punkts, jo pārējie ir pārlikti, proti Eiropas investīcija bankai piešķirtās ES garantijas attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījuma projekts ārpus savienības. Ivailo Kalfina referents, taču viņu aizstāja Gorans. Yes, have... Jā, es apsolīju Ivailo, ka viņu aizstāšu, jo viņš šobrīd atrodas budžeta kontrolas delegācijas vizītē un atrodas Bulgārijas, Turcijas un Grieķijas robežu trīstūrī. Ļoti interesanta vizu, vizīte. Runiet par mandātu Eiropas investīciju bankai. Atcerēsimies, ka mums jau bija līdzīgs jautājums izskatāms pirms pāris gadiem. Toreiz mēs pārskatījām toreizējo mandātu un pēc 13. Eh, gada spēkā stāsies jauns mandāts jaunajam daudzgadu finanšu plānam. Banka ārpus Eiropas Savienības eh, finansē projektus eh, uz pašrisku, bet eh, kāpēc mēs vēlējāmies, lai varētu naudu aizdot arī ārējiem projektiem, lai Eiropas Savienība varētu sasniegt savus politiskās, eh, politiskos mērķus? E, garantijas nodrošina dažādi fondi, un tas ir atrunāts Eiropas Savienības budžetā. Garantija apjoms nosaka investīcija bankas e, ieguldījums, tāpēc šīs garantijas noteikti ir ārkārtīgi svarīgi. Šis e, modelis darbojās pilnīgi visos dienvidu austrumu Eiropas reģionos, arī Rietumu Balkānos. Tas darbojās Krievijā, Latīņa Amerikā, Āzijā, Vidusjūras dienvidu krastā un līdzīgi. Tātad šis mandāts patreizējā formā beidzās darboties šo gadu. Tas nozīmē, ka mums ļoti ātri vajadzētu vienoties par jaunu, jau lai tas 14. gada sākumā varētu sākt darboties. Komisijas priekšlikums. Tajā runa iet par 28 miljardiem eiro, mēs nerunājam par miljoniem, par miljardiem un daudziem. Tas ir sadalīts divās daļās. 25 miljārdi ir griesti un ir iespējams to palielināt vēl par 3 miljārdiem. Un 17. gadā tiks veikts vidustermiņa pārskats un tiks izvērtēta šādas idejas liederība. Uh, šie griesti ir samazinājums salīdzinot ar patreizējiem griestiem, kas ir 29,5 miljārdi, un tagad, kā jau pieminēja, tas tiks samazināts līdz 25 miljārdi. Tas ir ļoti, tā ir ļoti liela da, naudas summa, un mums vajadzētu par to diskutēt. Galvenokārt runa iet par investīcijām Dienvidu Āfrikā, uh, Dienvidāfrikas reģionos un Latīņamerikā. Ivailo kungs ir sagatavojis ziņojumu ar apmēram 400 grozījumiem un ir vairāki aspekti, kurus Ivailo kungs vēlētos uzsvērt. Par caurskatāmību, sadarbību ar iesaistītajām pusēm, kā arī ar labāku sa saskaņotība ar Eiropas Savienības politiskajiem mērķiem. Ivailo uzskata, ka vajadzētu saglabāt patreizējos griestus un tomēr šos papildus griestus varētu viena miljārda apmērā vēlreiz pārskatīt. Būtiskākā argumentācija ir sekojoša. Eiropas Savienības finansējums, eh, kurā kanāls ir Eiropas investīcija banka, šim finansējumam ir ārkārtīgi augsta efektivitāte. Tāpēc e, šo divu papildus miljārdu piešķīrums var zināmos gadījumos izrādīties būtisks. Citi grozījumi attiec uz caurskatāmību, sadarbību ar iesaistītajām pusēm. Uh, Protams, eh, Kalfinkungs domā, ka eh, visus šos aspektus varētu uzlabot arī sadarbība ar vietējiem, ieinteresētajiem un, protams, labāka atskaita sistēma gan Eiropas parlamentam, kā arī labāka sadarbība ar ārējiem finansētājiem. Un trešā daļa ir saistīta ar Eiropas Savienības eh, dažādām politikas tēmām. Uh, Referents uzskata, ka parlamentam vajadzētu atbalstīt jau savu sākotnējo 11. gadā izteikto priekšlikumu, kurš toreiz parādījās vidustermiņa pārskatā. Investīcija bankai ir jābūt ārkārtīgi striktai īstenojot savu banku politiku. Protams, ir ļoti svarīgi, lai investīcija banka saglabātu savu augsto kredītreitinga statusu. Tomēr vienlaicīgi ir ļoti svarīgi, lai aizdevumi notikt saskaņā ar Eiropas Savienības politikas mērķiem. Tātad šiem aizdevumiem ir jānotiek saskaņā ar Eiropas Savienībā augstu prioritējamiem mērķiem - cilvēktiesības, vidas aizsardzība, nodokļu paradīžu izskaušana un citi, kas šobrīd Eiropas Savienības politiku sarakstā ir augstos augstās līnijās. Doma bija, eh, ka mēs šobrīd tikai iepazīstinājām ar Ivailo kunga idejām, bet nākamnedēļ 26. septembrī ir paredzēta izskatīšana, grozījuma iesniegšana 11. oktobrī un 17. oktobrī ir galīgais balsojums. Paldies! Merci bien, Goran! Paldies, Goran! Vai ir kādi komentāri jautājumi, Helga? Thank you very much to girl. Paldies Joranam. Paldies, ka jūs eh, šeit pārstājat, pārstāvat Kalfinu kungu. Pēc eh, manas politiskās grupas domām šis ziņojums ir pareizos terminos noformulēts, un tomēr mūs interesē eh, vairāki momenti. Piemēram, mēs vēlētos redzēt, lai būtu 27 plus 3 miljārdi. Uh, Par kvalitāti jūs jau pieminējāt, bet eh, mēs vēlētos skaidrāk noformulēt tekstu. Piemēram, atjaunīgie resursi, zaļā enerģija, uzlabot ilgtspējīgumu Eiropas Investīcija bankas finansētajām aktivitātēm, 25% investīciju tā saucamajos zaļajos sektoros būtu prasāmi, jo tas ir ierakstīts arī Eiropa 2020 stratēģijā. Un vienmēr esam to uzsvēruši un atkārtojam arī tagad, uzsvaram ir jātiek liktam arī uz finansējumu MVU un nevalstiskajām organizācijām. Caurskatāmība Svarīgs ir ikgadējo ziņojumu izskatīšanas moments, vidustermiņa pārskats, kurā mazliet niansētāk tiks izskatīta finansējuma piešķīruma procedūra un arī caurskatāmības idejas. Un, eh, protams, tam visam ir jābūt eh, saskaņotam ar eh, Lisabonas līguma 21. punktu kurā runa iet par demokrātiskiem un cilvēktiesību jautājumiem. Ir nedaudz tomēr žēl, ka laika grafiks ir tik ārkārtīgi saspringts, bet saprotu, ka citas iespējas mums nav un ceru uz ciešu sadarbību. Paldies! Merci bien! Liels paldies! Citu komentāru nav. Kā jau atgādāja Garants, mēs varam paplašināt šīs debats nākošas nedēļa. Eiropas investīcija banks eh, priekšsēdētāja klātbūtnē. Viņš ir aicināts uz uzklausīšanu 26. septembrī. Vai ir kāds cits komentāri, kāds vēl vēlas izteikties? Nē? Tad paldies. Es domāju, mēs esam izsmēluši mūsu šodienas darba kārtību. Sanāksim beigusies, tiksimies nākošais nedēļa.